So good morning, everybody. Labrīt visi, sāksim darbu. Mēs jau tā sākam mūsu darbu nedaudz vēlāk, kā ierasts, un tā kā es gribētu jums visiem novēlēt laimīgu jauno gadu, šī ir mūsu pirmā sanāksme, un mums ir darba kārtības pieņemšana no sākuma. Vai kolēģi un arī mana kolēģi, uh, vai jūs nevarētu uznomierināties, lai mēs varētu sākt ar. Then, um... We, uh, the... Mums vispirms ir jāpieņem darba kārtība, un Veronika Kaiseri jautāja, vai mēs nevaram apmainīt uh, darba kārtību un Tunisiju un Ēģipti uh, rīt ņemt pēc Dienvidu Sudānas jautājuma jo viņai kaut kas ir jādara sakarā ar vēlēšanu novērošanu, un viņa varēs piedalīties, tā kā, ja jūs atbalstat šādas izmaiņas, labi esam vienojušies. Tādā gadījumā vai varam uh, pieņemt darba kārtību? Jā, tad ir jāapstiprina uh, iepriekšējo sanāksmu, septembra un decembra sanāksmu protokols. Es domāju, ka jūs esat ar tiem iepazinušies un nav nekāda papildinājuma tālāk. Uh, priekšsēdētājs paziņojumi. Šī e, gadījumā es vēlētos atgriezties pie steidzamības kārdā pieņemtajiem jautājumiem. Decembrī un šodien atkal esam pieņēmuši rezolūciju par Centrālā Afrikas Republiku. Jūs zinat, ka ir noticis samits par militāro atbalstu Centrālā Afrikas Republika. Un šajā rezolūcijā mēs, protams, nosūd, apsū, eh, nosodām eh, cilvēktiesību pārkāpumus un sakam, ka lielākais izaicinājums ir saglabāt eh, tiesiskumu likumisko kārtību, un šis bruņotais konflikts, protams, ieinteresē kriminālos eh, elementus un dažādus eh, nemiernieku grupējumus. Krimināli elementi finansē daudzas no šiem nemiernieku grupām. Mēs šajā rezolūcijā aicinām arī izveidot eh, Āfrikas uh, drošības uh, spēkus. Tālāk par Ķīnu decembrī pieņemam rezolūciju par uh, orgānu pārdošanu, un mēs aicinājām uh, prā, pārtraukt praksi, ņemt uh, orgāns pārstādīšanai no cietumiem. Tālāk mēs uh, apsvērām situāciju Šrilankā. Rezolūcijā mēs apsveicām pirmās vēlēšanas Ziemeļprovincē. Uh, ar e, Tamilu Nacionālās alianses partiju, kas ieguva ievērojamu vairākumu, taču paudām bažas par ļoti e, augsto militāro klātbūtni bijušajās konflikta teritorijās. Mēs kritizējam arī spiedienu, kas tiek izdarīts uz e, cilvēktiesību aktīvistiem un žurnālistiem, ja viņi ziņo par situāciju. Mēs aicinājām arī mēs, izteic, mēs iz, atkārtojam savas prat, prasību par to, ka ir jāļauj starptautiski izmeklēt cilvēktiesību pārkāpšanu. Šrilankas situācija tiek uh, apspriest arī gatavojoties ANO uh, konferencei uh, cilvēktiesību padomē Ženēvā. Mēs uh, kritizējam arī ANO pieeju jo grūtā situācijā, kad notiek galējā, galīgās cīņas pret tamilu tīģeriem, mēs, mēs kritizējam viņu tā laika pozīciju. Tālāk tra, transpersonu kriminalizācija. Esam nosodījuši 28 valstis, kurās notiek uh, šādu uh, cilvēku apspiešana. Apsūdzējām arī uh, Nigērijas uh, laulību aizliegumu vienzimumu pāriem, kas ir pretrunā ar viņu pašu konstitūciju. Bangladešā mēs kritizējam to, ka ne visas eh, partijas eh, varēja vienoties par vienotu vēlēšanu mehānismu un eh, nespēja pretoties vardarbības vilnim, kas parādījās vēlēšanu laikā un pēc vēlēšanām. Tālāk Bangladešas situācija ar uh, sodīšanu ar nāves sodiem. Bija gadījums, kad 152 uh, karēvi tika sodīti ar nāvi 2009. gadā. Tālāk Kambodža un Lausa, cilvēktiesība aktīvisti situācija šajās valstīs, mēs arī šeit kritizējam neproporcionālu spēka pielietošanu pret strādājošajiem tekstilu eh, nozarē, kad viņi eh, devās protestēt ielās, lai panāktu minimālo, minimālas algas eh, pieaugumu, pieci cilvēki tik nošaut, vairāk ievainoti. Un mēs uzsākām arī apģērbu šūšanas nozares caurskatāmības iniciatīvu un cerams, ka mums izdosies palīdzēt novērst konfliktus nākotnē. Par Laosu mēs jau iepriekš esam runājuši par steidzamību. Eh, par aktīvistu, kas, tika, kas pazuda 2012. gadā. Mūsu Āzijas delegācija nosūtījusi atsevišķu delegāciju, un vienmēr mēs saņemam to pašu atbildi. Viņi vienmēr saka, viņi izmeklē situāciju, bet viņi tā arī nezina, kur viņš atrodas. Bet tad, kad mēs runājam par detaļām, tad uh, ir neiespējami, piemēram, ģimenei tikties, uh, piemēram, uh, uzraudzības novērošanas kameru ierakstus tajā dienā par Dienvidu Sudānu. Mēs to turpināsim vēlāk šodien. Mēs esam pieņēmuši steidzamības kārdā rezolūciju. Citi jautājumi īsumā es apmeklēju ANO NVO forumu Briselē un galvenokārt tās NVO, kas saņem mūsu finansiālo atbalstu Eiropas, no Eiropas Savienības un galvenā tēma bija cīņa pret nesodāmību un ekonomiskās, eh, sociālās un kultūras tiesībām. Un eh, tika nolēmts, ka 2014. gadā ES stratēģija par pārējas tiesiskumu varētu būt viens no galvenajiem jaunājumiem, par ko viņi debatēs, un tas ir ļoti apsveicam arī mūsu diskusijās. Eh, pārējas taisnīgums un tā dažādās šķautnes ir ārkārtīgi svarīgs tēma cīnoties par cilvēktiesībām. I have also a little a small news um, in following up of uh, the Tālāk, uh, vizīte Saudarābijā. Viena no mūsu prasībām bija, ka nākotnē ES delegācija Rjadā uh, tai tiks atļauts uzvērot, novērot uh, tiesas procesus pret cilvēktiesību aizstāvjiem. Iekšliet ministra teica, nu kāpēc gan nē, un imams, kas arī tieslietu ministrs, uh, bija varbūt ekspresīvāks, apspriežot šādu iespēju, un ko viņš tagad saka, saka, ka e ES delegācija apmeklē tiesas prāvu pret Husainu Al-Harbī no vienas no cilvēktiesību aizstāvēšanas asociācijām, uh, Un ir ļoti labi, ka šāda institīva ir sākusies un ka tā turpināsies. Man bija tikšanās ar Indonēzijas eh, vēstnieku kontekstā, kas man bija vakar eh, uzklausīšana par Rietumu Papua. Un viņš sacīja, ka būtu ļoti labi nākošajā eh, parlamenta sasaukumā intensificēt kontaktus starp Indonēzijas un Eiropas parlamenta deputātiem. Bija man tikšanās arī Serbijas vēstnieku. Uh, pēc vizītes, kura mums bija Serbijā. Un es domāju, ka mēs eh, to varētu apspriest arī paplašinātajā birojā Tukiškungs. Un, iespējams, ka aprīlī vienā no mūsu pēdējām sanāksmēm mēs iekļausim Serbiju eh, darba kārtībā un paskatīsimies, kas līdz tam būs noticis. Ar Serbijas vēstnieku galvenās mūsu bažas bija par e, tiesu varas neatkarību, kas bija faktiski galvenais punkts, jo ceļojot tur, e, tieslietu ministram nebija laika. Tikos arī ar Taivānas vēstnieku. Un viņa teica, lai arī viņi nav cilvēktiesība padomas locekļi, Viņi ir e, pievienojušies starptautiskajam konventam par e, dažādām tiesībām, kultūras un citām. Un es izpaudu bažas par navsodu e, izpildus gadījumu skaita palielināšos. Taču viņi sacīja, ka valdība ir samazinājusi krimināla kodeksā uh, E, to e, noziegumu skaitu, par kuriem ir paredzēts nāves sots, un tas ir pozitīvi. Tālāk visas militāra e, personas tik, miera laikā tiks pakļautas civilajai tiesu sistēmai par Saharau balvas uzvarētājiem. Saņēmu satraucošas ziņas par ārestu, Kūbas dāmas baltā un sīriešu laureāts uh, Hasas Raisuni, un es uh, uzrakstīju Lēdī Eštone vēstuli, uh, aicinot viņu kaut kādā veidā mm, šiem laureātiem palīdzēt. Esmu satrauksies arī par arestu Ķīnā, Ķīnā Vigrūras uh, reģionā profesors Ilams Tutī, kas ir universitātes profesors, viņš ir ekonomikas profesors Pekinā un labi pazīstams komentātors par minoritāšu jautājumiem ir vairāk kārt kritizējis valdības politiku Šinjangas provincē un viņš 15. Eh, janvārī ir aizturēts bez apsūdzības uzrādīšanas un arī viņu lietai mēs sekosim. Tik tālu ar priekšstādātājs paziņojumiem. Tagad eh, mūsu darba kārtībā nu jā, es eh, šķiet runāju ļoti ātri un mums ir vēl 15 minūtes, vai jūs vēlaties uh, par kaut ko runāt, jo Dekaizers kundze ziņojums sāksim skatīt uh, precīzi desmitos. Varbūt ir kaut kas pie citiem jautājumiem, ko vēlējāties teikt. Demis Mārkerkungs. Paldies! Tā kā mums ir iespēja un mazliet laika, es vēlējos izmantot šo iespēju un parunāt par dažiem svarīgiem jautājumiem. Jo esmu nedaudz satraucies par to, kas notiek Ukrainā. Eh, šorīt no rīta ir nogalināti divi cilvēki, vismaz tā eh, ziņo avoti. Uh, Un, cik es saprotu, tie ir eh, cilvēki, kas piedalījušies miermīlīgās uh, protesta akcijās, kā daudzi to ir darījuši šajā pēdējos mēnešos, nes tur biju uh, eh, gadumijā, un šie procesi ir pilnīgi miermīlīgi, un to ir organizējusi pati uh, pilsoniskā sabiedrība, sabiedrības locekļi, un tas viss ir organizēts un notiek mierīgi. Es zinu, ka Ukrainas parlaments nesen ir eh, pavirzījies daudz vairāk diktatoriska režīma virzienā, un cilvēktiesības tiek mīdīts kājām, un ja cilvēki var vienkārši nošaut eh, cilvēkus, tad viņi ir pārkāpuši uh, Eh, tās robežas, kuras vispār ir pieņemamas un Eiropas Savienība nevar pieļaut tādas eh, darbības. Mēs jau daudzus gadus eh, runājam ar Ukrainu par asociācijas nolīgumu, un es domāju, ka mums tas ir jāpatur prātā. Manuprāt, tas ir šausmīgi, skatoties uz to, kā attīstās not notikumi, eh, kā tiek eskalēta vardarbība Ukrainā burtiski pārē, pēdējo pāris dienu laikā. Tas man tiešām uztrauc, esmu Ukrainā bijis vairāk kārt, esmu ceļojis pa valsti, es zinu, eh, ka tā ir valsts, ka vairums cilvēku skatās Eiropas virzienā un viņi piešķir lielu nozīmi Eiropas vērtībām, demokrātijai, cilvēktiesībām, Eh, tā ir valsts ar eh, tādu eiropeisku ievirzi, un tāpēc ir jāskatās, kas tur notiek. Eh, paldies, Demis Markerkungs. Es pieņemu, ka arī ārējās darbības dienests ir pazīstams sakošai situācijai, jā, un, protams, mēs varam tikai pasvītrot nepieciešamības sakot situācijai. Tukiškungs. Paldies, priekšsēdētāji. Paldies par uh, iepazīstināšanu ar situāciju. Un varu atteikt, tikai atkārtot to, ko mans kolēģis sacīja par situācijas nopietnību Ukrainā. Eh, bet es vēlējos pieminēt kādu citu Uh, lietu, proti konstitucionālās tiesas lēmumu Serbijā. To es vēlētos uh, izklāstīt paplašinātajā birojā. Vienkārši būtu labi, ja šis jautājums būtu darba kārtībā paplašinātajā birojā. Arī Serbijā ir problēmas. Jā, varbūt ne tik uh, asas kā Ukrainā, bet arī ar tām mums vajadzētu tikt galā. Jā, paldies! Jā, šī rīta ziņās, eh, protams, ir arī Montrēs konferences sagatavošana un politisku risinājumu rašana par Sīriju. Un ziņojums par to, ka Sīrijas valdība ir sistemātiski un atkārtoti spīdzinājusi opozīcijas līderus un civilpersonas. Tas bija ļoti zīmīgi, bet ir jāraugās, vai šis ziņojums ir patiešām neatkarīgs ziņojums, bet mūsu cilvēku tiesību komitejā mēs vienmēr esam prasījuši, lai uh, izmeklēšanas komiteja, eh, ANO izmeklēšanas komiteja vienmēr mm, atbalstīt šādu darbu un lai tiktu rastas rekomendācijas, kas eh, savukārt tiktu izskatītas šajā konferencē. Nu, tā, tā gadījumā gaidīsim tagad Kaisers kundze. So, point, uh, uh, to... Un tagad mēs nonākam pie mūsu ziņojuma par spīdzināšanas izskaušanu pasaulē. Tas ir pēdējais mūsu ziņojums šajā likumdošanas mandāta periodā, un mēs esam ļoti saulaicīgi uh, šajā virzībā. Veronika Dekaizere ir autori. 164 grozījumi ir saņemti, un tagad šie grozījumi ir pieejami arī visās valodās, visi ir saņēmuši šos grozījumus. Mēs esam saņēmuši arī atzinuma projektu no sieviešu komitejas, arī no attīstības komitejas, un Lībe arī ir nobalsots, un, un FAM komitejā balsos rīt. Un tas viss ir saistīts ar kādu tēmu. Ir nesen saņems komisijas priekšlikums pārskatīt regulu par nāves sodu, par um, spīdzināšanas izskaušanu, un tas ir saskaņā ar parlamenta pieprasījumu. Tālāk bija arī ekspertu grupa, ko ir izveidojusi Eiropas komisija, un šī uh, priekšlikuma mērķis ir analizēti tirsniecības ierobežojumi, arī tekstiskā palīdzība un tranzīts, arī dažādu līdzekļu izmantošanas, spīdzināšanas nolūkiem, un tātad ir šis konteksts, un ziņojums e, tika nosūtīts afetam, vai arī, e, bet e, tagad mums ir referente, Kaizers kundze, tālāk ir Donskis, Kinga Gal, laikam arī atnāks vēl tie ir. Uh, Tānoka kungs, Veržī Akundze arī strādājas pie šī ziņojuma, viņu gan neredz, bet viņa droši vien atnāks vēlāk. Veronika, lūdzu, jums vārds. Paldies, priekšsādāte. Es atvainojos par to, ka jūs gaidījāt mani. Es um, nezinu, kāpēc, bet man vajadzēja būt arī apvet komitejā, un es nevarēju citādāk. Mums jau bija iespējas runāt kopā par šī ziņojuma perspektīvām, par galējiem mērķiem un arī attiecīgi par robežām, kas mums būtu jāliek ziņojuma kontekstā. Un pirms eh, es runāšu par 154 grozījumiem, es tikai gribēju atzīmēt eh, atsevišķus momentus šeit eh, ziņojumā. Uh, Ehm, nav tādi jautājumi, kas liek domāt par kaut ko jaunu, drīzāk tie ir konstatējumi par to, kāds ir likumiskais ietvers starptautisko tiesību sakarā, kas tad ir, kādi dokumenti starptautiski ir spīdzināšanas joma un kā ir ar parakstīšanu, ehm, cik daudz ir pievienojušās ehm, šai konvencijai, tā ir ANO konvencija pret spīdzināšanu un citiem nežēlīgiem izturēšanās un sodīšanas veidiem un arī protokols Tomēr, neraugoties uz šo konvenciju, spīdzināšana tomēr atkārtojas, šādi gadījumi atkārtojas, un jaunajā ziņojumā par spīdzināšanu ir ļoti iespaidīgi fakti par to, kā notiek spīdzināšana, ieskaitot arī Sīrijas cietumos, un tā tālāk, un tas ir šokējoši to, ko tas, ko režīms dara, un katrā ziņā tas ir jāņem vērā un arī Kataras finansējums, un katrā ziņā jāņem arī starptautisko organizāciju pētījumu viedokšai ziņā. Tā tad varam teikt, ka spīdzināšanas gadījuma atkārtos un turpinās, un mums ir jāizmanto visi līdzekļi, gan starptautiskā līmenī, gan arī dažkārt tas, kas mums ir Eiropas Savienība. Uh, Mums ir arī viena tāda iespēja rīkoties um, caur starptautiskiem nolīgumiem, tad ir arī cita iespēja caur, rīkoties caur jaunajām uh, valstīm. Un arī tāds valsts, kas nav saraksti, parakstījuši konvenciju pret spīdināšanu, nu, tās fakultatīvo protokolu, piemēram, Beļģija ir tāda. Un tad mēs varētu rīkoties arī no šāda aspekta. Pirmajā ziņojuma pusē ir rakstīts, ko mēs varētu darīt Eiropas Savienības ietverā. Kādu misiju, papildus misiju mēs varētu uzņemties vai arī uzdot, ko mēs varētu uzdot veikt mūsu pārstāvniecībām trešajās valstīs, un, un kā jau jūs teicāt, arī mēs šeit ziņojumā pieprasam, lai lai attiecīga 2005. gada regula numur 1236 par tādu preču tirsniecību, kas varētu izmantot uh, nāvisodu izpildē spīdzināšanai, lai tas būtu īstenots, attiecīgi ar konkrētākiem pasākumiem šis padoms regulas lēmums. Un mēs jebkurā gadījumā cenšamies uh, arī atbalstīt jaunu instrumentu lietošanu, mēs, ko Eiropas Savienība dara, tas ir labi, bet tomēr joprojām var rīkoties vēl tālāk un izmantot to, kas ir arī starptautiskā mērogā. Un vēl šeit ziņojumā mēs atsaucamies uz līdzekļiem, kas ļauj veikt spīdzināšanu, un vēl ir jautājums par spīdzināšanas veikšanu un arī degradējušu, pazemojušu rīcību, kas tiek realizēta attiecībā pret bērniem. Bērnu spīdzināšana, un šeit šeit ir dažādas institūcijas, ka un ir arī upuri, kas kļūst par tādiem, runājot par bērniem ar interneta palīdzību, ir te dažāda iesaistīšana dažādās lietās un rituālos. Un bērni ir pats neaizsargātais mērķis tieši spīdzināšanas sakarā notiek spīdzināšana ne tikai cietumos, bet nu, mēs esam runājuši arī par, daudz par situāciju Izraēlas cietumos, Palestīnas bērni, um, kas ir ieslodzīti Izraēlas cietumos, tur ir tagadējuši attieksmi Un mēs šeit ziņā sakam, ka jā, tas um, situācija pastāv, arī bērni tiek um, turēti aizturēšanas centros un uh, varbūt um, varētu strādāt šeit caur inspekcijām. Uh, katrā ziņā apkopojot to visu, mēs runājam ne tikai par spīdzināšanu, bet arī pazemošu necilvēcīgu izturēšanos un rīcību un sodīšanas veidiem un uh, Mēs runājam par to, kā tas vispār var būt, ka mūsu periodā, 21. gadsimtā, vēl joprojām pastāv šī eh, bērnu spīdzināšanas problēma. Un tālāk. Te ir liels aptvērums. Es runāju par Eiropas Savienības misiju, kurai būtu jādod uzdevums eh, sekot izskaušanas, spīdzināšanas izskaušanai nākotnē. Uh, un vēl ir Eiropas parlamenta misija un uzdevums strādāt ar trešajām valstīm, arī mēs atcaucamies uz vadlīnijām vai šo te rokas grāmatu, kas ļauj arī inspektēt situāciju cietumos. Un mēs nedrīkstam ar savām rīcībām nekādā veidā apdraudēt ieslodzīto statusu. Mēs nevaram konkrēti teikt, lūk, mūs interesē tāds, lūk, cietums un tāds, un tāds cilvēks. Un lūk, tādā veidā, ka mēs rakstam savā ziņojumā. Lūk, visi šie aspekti ir saistīti ar mm, Eiropas Savienības rīcību un arī uh, ar politiku, Eiropas Savienības politiku nosiecības apkarošanas jomā. Mēs arī aicinam valstis, kas nav ratificējušas ANO konvenciju un tās protokolu pret spīdzināšanu, arī īpašais fonds palīdzībai spīdzināšanā cietušajiem, rehabilitācijas nolūkiem tā tālāk. Mēs arī Aicinam padomi strādāt tālāk un pārskatīt regulu 1236 no 2005. gada un vēl ir citas precīzas rekomendācijas. Un tagad par grozījumiem. Grozījumi kaut ko pievieno šim ziņojumam. Ziņojums ir ierobežots savā kontekstā. Un Tomēr es konstatēju, ka ir kādi 40 grozījumi, bet es nevaru viņus pieņemt, tāpēc, ka tas šeit ir lapas pušu ierobežojums un ļoti daudzi kolēģi piedāvā grozījumus kas ir saistīti ar spīdzināšanas izskaušanas instrumentiem, par centriem, par neaizsargāto grupu aptvēršanu, piemēram, sievietes, mākslinieki, kulturāla etniskā diskriminācija ļoti daudzi arī raksta par, par to, par principu, kā vajadzētu atgriezt izcelsmes valstī, kur cilvēks nebūtu pakļauts spīdzināšanai. Un ir arī Eiropas Savienības delegācijas veidošana, kas strādātu trešajās valstīs, un arī delegācija, kas e, risinātu bērnu jautājums, Tanoka jautājums, valdības institūciju monitorings, to, kas strādā ar bērnu problēmu, lielāka iesaistīšanās, nāvesots. Mēs esam pret, bet mēs e, pret nāvesot bet eh, tur, kur nav atcelt šis eh, nāves sots, eh, tad pastāv spīdzināšana un tāpēc ir jārunā par turēšanas apstākļiem cietumā. Ir jābūt caurskatamībai, ir jānodrošina monitorings, visi šie grozījumi, kā es teicu, es vis, jau teicu, ka visi šie grozījumi pieliek uh, kaut ko klāt, un tas ir labi. Nu, tas viss iet mūsu ziņojuma līnijās, bet ir ļoti daudzi grozījumi, ko es nevarēju pieņemt. Es vairāk tiešām negribētu šeit neko piebilst. Es eh, centos izdarīt tā, lai tas būtu kontekstā, lai tas būtu secīgi un lai nebūtu pārklāšanās. Un es varētu teikt, ka visi šie grozījumi ir ļoti labi. Galvenā ideja ir padziļināt šo kontekstu un arī runāt par līdzekļiem, kas būtu ar labāku, precīzāku rezultātu. Uh, Un tad vēl ir kāda problēma, par kur varētu padiskutēt. Šajā ziņojumā presē mēdījiem dažreiz runā par šo jautājumu nav īpaši pievilcīgi arī dažām nevalstiskās organizācijas neatbalsta to, ka mēs nosaucam konkrēti kaut kādas valstis, kuras būtu vainojams vai kur būtu šāda spīdzināšanas gadījuma. Mēs negribam izcelt kaut kādus konfliktus. Es uzskatu, ka konkrēta nosaukšana neko klāt nepieliks mūsu Eiropas, Eiropiešu darbam šajā jomā. Mēs varam, protams, norādīt uz kaut kādām valstīm, jo tā tas arī ir. Tur ir spīdzināšana, bet bet eh, ja mēs ieliekam Izraelu, tad atkal kaut ko citu vajadzēs arī pieminēt, un tādā veidā, manuprāt, nebūtu pareizi rīkoties jebkurā gadījumā. Atkal būtu tāds tā kā saraks, kāpēc tur ir iekļautas vienas valstis un kāpēc nav iekļautas citas. Un, piemēram, kāpēc mēs nevarētu likt iekšā arī Krieviju vai Ķīnu tādā gadījumā. Uh, vesela rinda valstu ir arī šīs valstis, kur spīdzināšana eksistē. Un, bet ir arī milzīgs citu valstu skaits. Noteikti atcerēsties arī Eiropas centrus, aizturēšanas centrus, kur šie cipu gūstekņi tika vai, turēti. Un mūsu ziņojumā mēs arī at atsaucamies uz Guantanamo slēgšanu. Nevis um, vienkārši tāpēc, ka mēs gribam kaut ko tur vēl pieaugt, bet mēs vienkārši atkārtojam prasību nekavējoties slēgt eh, šo Guantanamo līču ieslodzīto centru, jo tas ir solījums, kas ir izteikts, Obama to ir teicis un tā tālāk. Un tad ir kaut kādi grozīmi, kas ir ļoti faktiski un ļoti liederīgi Tie ir grozījumi, kas ir saistīti ar pēdējo Sīrijas dosie. Un es domāju, ka būtu pārreizāk runāt tieši par šādiem konkrētiem grozījumiem. Tad mēs jau ziņojumā dodam tādu vispārīgu ietvaru, mēs pie, pievēršam uzmanību uz svarīgākajiem jautājumiem, mēs zinām, ka mums ir līdzekļi, mums ir galvenais ir izmērīt esošo instrumentu efektivitāti ar benchmarkiem, ar veiktspējas kaut kādiem rādītājiem un tā tālāk. Uh, Lūk, tas ir tāds precīzs ietvars, un tad mm, ir iespēja atgriezties katrā konkrētā valsts situācijā ar konkrētiem jautājumiem spīdzināšanas jomā, kāda būs tur pārbauda un inspekcijas, tad galu galā es domāju, ka tādā veidā mēs saņemtu vislabāko informāciju. Un tas būtu labāk nekā izmantot šo nosaukšanas eh, metodi. Mēs uzskatām, ka labāk būtu rīkoties eh, horizontāli un tālāk eh, caur ANO un tā tālāk. Protams, mēs nekad neaizmirsīsim konkrētas spīdzināšanas gadījumus. Lūk, tāds ir mans priekšlikums. Eh, es kā referenti to piedāvāju. Un šo pozīciju acīm redzot ir pieņēmis arī vairākums parlamentā. Un Arī apakškomiteja ir to apstiprinājusi. Tas ir tas, ko es piedāvāju, lai šis eh, ziņojums būtu pēc iespējas tāds vispārīgāks, un tālāk mēs to virzam mūsu debatēs. Es domāju, ka Es arī esmu iekodusi mēlis kalniņā, man arī savs zināms upuris bija Jānes, jo es īstenībā negribēju īpaši deklinēt savā ziņojumā šo Sīrijas jautājumu, ka šobrīd tiešām ir problēma un arī Eiropa varbūt nevienmēr ir pilnīgi balta šajā jautājumā. Un ko es gribu teikt? Es gribu teikt, ka mēs turpināsim un tagad strādājam, kā paredzēts ar šo jautājumu. Paldies! Tagad uzklausīsim Kingu Galu. Viņa ir Tautas partijas grupas ēnu referente, pēc tam Donska kungs un Demsmākera kungs. Paldies, priekšādātāji! Kā jau mēs runājām mūsu iepriekšējās diskusijās par šo ziņojumu, Uzskatu, ka ziņojuma projekts, ko ir sagatavojusi Dekeizeris kundze, ir ļoti labs. Uzskatu, ka šis ir ļoti aktuāls temats, un to arī pierāda mūsu komitejā iesniegto grozījumu skaits un kolēģu interese par šo ziņojumu. Es eh, piekrītu referentē, ka ļoti daudzi no grozījumiem eh, palīdz šim tekstam, jo īpaši uh, referentes iesniegtie grozījumi kopā ar De ar, ar Havita kungu. Uzskatu, ka daudz no šiem grozījumiem ir ļoti labi un būtu akceptējami. Domāju, ka kopumā šis ziņojums kļūs par labu ziņojumu, un mēs atbalstīsim ļoti daudzus no iesniegtiem grozījumiem. Protams, ka daudzi grozījumi dubultojas, tāpēc es uzskatu, ka ir jāgatavo kompromisa grozījumi, kas šo tekstu uzlabotu. Protams, ir arī daži grozījumi, kas būtu jāformulē savādāk, vai arī kuru redakcija būtu jāmīkstina. Un es arī šeit varētu ieteikt vairākus kompromisus galīgajai redakcijai. Dažus no iesniegtiem grozījumiem tautas pārtīja nevarēs akceptēt, taču kopumā uzskatu, ka ņemot vērā visus grozījumus, šis ziņojums būs labs. Piekrītu arī Dekeizers kundzes teiktajam par uh, to, ka vajadzētu ietvert bērnus, taču uzdodu sev jautājumu, kādā apmērā mm, pazemošana internetā pieder pie spīdzināšanas definīcijas. Uzskatu, ka šeit būtu jānovelk robeža. Daži no grozījumiem runā par šo tematu, bet varbūt ēnu referentu sanāksmē mēs varēsim par to apspriesties. Piekrītu arī Veronikai par viņas teikto attiecībā uz saukšanu vārdā un kaudināšanu. Nezinu, vai to var izmantot šajā kontekstā. Es nezinu, vai es varu šeit nosaukt vārdā, piemēram, Ziemeļkoreju, lai to nokauninātu. Bet kopumā es piekrītu viņas pozīcijai par to, ka to nevajadzētu iekļaut un vajadzētu pieturēties pie mūsu jau esošās attieksmes, tātad izslēdzot šo saukšanu vārdā un nokaunināšanu. Paldies, un es ceru, ka atradīsim labus kompromisus. Paldies, Kingai, un tagad Donska kungs. Paldies! Pirmkārt, es vēlētos pateikties eh, referentei par ieguldītajiem pūliņiem šī ziņojuma sag sagatavošanā. Temats ir ļoti sarežģīts. Protams, mēs visi piekrītam, ka spīdzināšanas izskaušanai ir jābūt vienai no Eiropas prioritātēm, taču šis temats ir sarežģīts, tāpēc, ka tas ietver ļoti daudz dažādu tēmu. Esmu iesniedzis vairākus grozījumus kopā ar ALDE kolēģiem, un esmu uh, minējis vairākas šīs jomas, kas ziņojuma projektā nav iekļautas. Es gribētu, piemēram, pieminēt savu 50. grozījumu. Te tiek runāts par cilvēktiesību aktīvistiem. Te ir runa par cilvēkiem, kuri patiešām interesējas par sabiedrību un tās uzlabošanu, un tie arī cieš visvairāk, jo viņi apdraud gan sevi, gan savas ģimenes. Kopā ar Ādas kolēģiem mēs uzskatām, ka Eiropas Savienības amatpersonām uz vietas un arī augsta līmeņa sanāksmēs vajadzētu runāt par šiem jautājumiem, vajadzētu pieminēt eh, cilvēktiesību aizstāvjus kas tiek apdraudēti, vai arī kas atrodas apcietinājumā, un vajadzētu darīt visu, kas ir viņu spēkos, lai nodrošinātu šo cilvēku drošību. Tāpat arī vajadzētu aicināt, lai Eiropas Savienības delegācijas uh, mēģina iejaukties gadījumos, kad nedrīkst, netiek pieļauta cietuma apmeklēšana. Otrakārt, uh, Tāpat arī vajadzētu turpināt uh, spīdzināšanas upuru rehabilitācijas centru atbalstīšanu kopā ar Eiropas uh, cilvēktiesību un demokrātijas instrumentu un arī daudziem citiem uh, instrumentiem, kas mums ir pieejami un ko es pieminu 41. grozījumā. Netiek pietiekami labi risināts spīdzināšanas upuru jautājums. Ļoti daudz rehabilitācijas centri uh, ir atkarīgi no Eiropas Savienības eh, finansējuma. Mums nevajadzētu aizmirst par spīdzināšanas upuriem pat krīzes apstākļos. 21. grozījumā es pieminu, ka spīdzināšana var būt gan fiziska, gan psiholoģiska. Es vēršu uzmanību uz faktu, ka arī psihiatrija var izmantot uh, cilvēktiesību aizstāvju un disidentu apspiešanā. Ir ļoti daudz gadījumu, kad šādi aktīvisti tiek eh, ievietoti um, psihiatrijas medicīnas iestādēs. Es gribētu no savas pu puses piebilst, ka es, piemēram, uzaugu Padomu Savienībā, un es zinu, ka ļoti daudzi cilvēki uh, tika uh, ieslodzīti šādās iestādēs tikai tāpēc, ka viņi bija disidenti. Es ceru, ka kolēģi un arī citas grupas varēs atbalstīt ALDE kolēģi iesniegtos grozījumus. Es uzskatu, ka šie grozījumi pozitīvi ietekmēs ziņojumu un paplašinās šī citādā ziņā īstilā ziņojuma aptvērumu. Paldies, Daunska kungs! Attiecībā uz jūsu pieminēto jautājumu par psihiatrijas ļaunprātīgu izmantošanu, šķiet, ka tiek gatavots mūsu pētījums lai skatītu, vai šādas metodas tiek izmantotas pēc padomi valstīs. Patiešām tā arī notiek. Mēs uh, esam saņēmuši ļoti uztraucošus ziņojumus, ka gan Krievijā, gan arī citās valstīs tas notiek. Uh, psihiatrijas eh, slimnīcas tiek izmantotas cilvēku iebiedēšanai. Demis Makerkungs. Liels paldies! Kolēģi, priekšēdētājs kundze, pirmkārt es vēlētos sirsnīgi pateikties Dekeizeres kundzei par viņas paveikto darbu. Sākumā gribētu pieminēt kādu jautājumu. Uzskatu, ka šeit e, grupās būs atšķirīgs viedoklis, un proti te ir runa par visa ziņojuma aptvērumu. Mūs patiešām apmierina grozījumu, kuros tiek skaidrota spīdzināšanas definīcija un kur tiek runāts par uh, starptautisko kopienu un Eiropas Savienības politiku. Mēs uzskatām, ka spīdzināšanai ir vajadzīga skaidra definīcija, bet, protams, spīdzināšanas intensitāte ir ļoti atšķirīga. Uh, Tieši tāpēc vajadzētu domāt par spīdzināšanas nolūku un arī par to, ka varbūt šeit ir runa par valsts amatpersonu vai, amat, vai personu, kas rīkojas valsts kapacitātē. Šeit vēlētos vēlreiz pieminēt ANO spīdzināšanas aizlieguma konvenciju. Uzskatu, ka būtu ļoti labi, ja šī ideja tiktu iekļauta tekstā. Man ir redzējies iespējas, ka eh, ziņojums būtu mazliet eh, jāsakoncentrē, un jo īpaši uh, šeit būtu jādomā par definīcijām. Dekeizeris kundze e, runāja par savu mutisko paziņojumu attiecībā uz bērniem un e, teica, ka bērnu spīdzināšana ir absolūti nepieļaujama bet veids, kā šis jautājums tiek skatīts ziņojumā, iespējams ir mazliet nesaprotams tiem, kas nav speciālisti šajā jautājumā. Tieši tāpēc uzskatu, ka mums vajadzētu šeit iekļaut tehnisko spīdzināšanas definīciju, tai vajadzētu būt iekļautai ziņojumā, un tāpat arī vajadzētu izteikt rekomendācijas. Iebiedēšana plašsaziņas līdzekļos, protams, ir ļoti smags jautājums, bet tā iespējams netiek ietverta spīdzināšanas definīcijā. Bērnu spīdzināšanas aizliegums, protams, ir ļoti būtisks jautājums, bet eh, Eiropas Savienības spīdzināšanas definīcijā tas īsti nav iekļauts, un tāpat arī valstis par to nav runājušas. Tieši tāpēc mums vajadzētu strikti pieturēties pie šiem punktiem. Mana grupa uzskata, ka mums ir vajadzīgs vairāk atsauču uz starptautiskām institūcijām un to dokumentiem. Mēs vēlamies arī atsaukties uz starptautiskajām tiesām, uz Ženēvas konvenciju, uz tās papildu protokoliem un Tāpat arī vajadzētu vairāk runāt par startautisko kontekstu un ietvaru. Attiecībā uz viņām struktūru pirmkārt uzskatu, ka būtu ļoti labi sākt pozitīvi, tātad ievadam būtu jābūt pozitīvam. Vajadzētu arī noskaidrot uh, faktus, ka, protams, pastāv šis sociālais konteksts, bet ir arī privātas personas, kas mēģina apkarot spīdzināšanu, pašas savā kapacitātē. Taču Eiropas Savienībai savukārt ir institucionāla kapacitāte, un mums vajadzētu definēt savu pozīciju. Mums vajadzētu būt skaidrākiem šajā jautājumā. Protams, arī kritika ir pieļaujama. Mēs varam kritizēt Eiropas Savienību, jo mēs iespējams nedarām visu to, ko mums vajadzētu darīt. Un tas parādās arī grozījumos. Mēs redzam, ka iespēju ir daudz vairāk. Mums vajadzētu nodrošināt, lai vadlīnijas tiktu labāk īstenotas, un es uzskatu, ka arī daudzas grupas uzskata tieši tāpat kā manējā, jo arī tās ir iesniegušas līdzīgus grozījumus. Tāpat arī mm, regulējums par spīdzināšanas instrumentu tirdzniecību un pārdošanu ir ļoti labs. Mums vajadzētu arī pieturēties pie prakses šajā jomā un vajadzētu mēģināt apkarot eh, trūkumus. Es nevēlos runāt pārāk ilgi priekšādātāji, bet eh, mums vajadzētu padomāt arī par apcietināšanu un aizturēšanu un uz eh, Eiropā piemēroto praksi. Mums ir jārunā arī par slepenajiem apcietinājumu centriem, jo īpaši par Guantanamo līci. Domāju, ka arī citas grupas gribēs eh, runāt par šo jautājumu. Tāpat arī tiek izteikta kritika par mm, dažām dalībvalstīm un par to veikto pretterorisma jomā terorisma pasākumi tiek īstenoti starptautiskā mērogā. Mums nevajadzētu mēģināt sevi nostādīt pozitīvākā gaismā nekā, reāli, ne, nekā realitāte. Mums vajadzētu arī atcerēties, ka Eiropas delegācijām vajadzētu strādāt vēl vairāk, jo tās var mēģināt apkarot eh, spīdzināšanu trešajās valstīs. Arī atsevišķām dalībvalstīm vajadzētu uh, strādāt vairāk pie spīdzināšanas upuru tiesību aizstāvības. Šīs tiesības ir skaidri jādefinē, un pašām dalību valstīm ir jāsniedz garantijas, ka šīs tiesības tiks ievērotas un tiks piemēroti spēkā esošie tiesību instrumenti. Tiek izteikta arī kritika par Eiropas uzņēmumiem, kas mm, atbalsta spīdzinātājus, nodrošinot vajadzīgos instrumentus. Mums vajadzētu to iekļaut uh, šī ziņojuma uh, centrā. Ir jādara vēl vairāk, lai vērstos pret centriem, kur uh, šķiet, ka notiek spīdzināšana. Uzskatu, ka mēs varēsim panākt uh, vienprātību starp grupām, un tādējādi mēs varēsim nodrošināt, lai šis ziņojums ir vēl detalizētāks. Uzskatu, ka daži no jautājumiem ir jāapskata mazliet sīkāk, bet šķiet, ka vispārējā kolēģa attieksme ir pozitīva. Paldies! Neredzu vairāk uh, ēnu referentu, neredzu arī atzinuma gatavotājus no attīstības komitejas un sieviešu tiesību komitejas, bet esmu pārliecināta, ka jūs saņemsiet viņu komentārus. Tagad dosim vārdu cilvēktiesību un demokrātijas direktorāta pārstāvim. Jūs runāsiet beigās, Lika Ezeras kundze. Jā, pašās beigās. Nē, Veronika, man ir jāsaka, jūs neieradāties par vēlu. Mēs vienkārši pabeidzām iepriekšējās jautājumas mazliet ātrāk. Lūdzu, Sarīkungs. Labrīt! Paldies priekšsēdētāji, ka devāt mums vārdu. Mums nav pārāk daudz komentāru šajā posmā. Kā jau zināt, šīs, šīm diskusijām mēs sekojam līdzi jau no paša sākuma. Jau sākumā paudām ļoti lielu atbalstu šim ziņojumam, izteicām daudz komentāru iepriekšējās sanāksmēs un iepriekšējās diskusijās. Mēs uh, Turpināsim sekot līdz notikumiem, un mēs ceram, ka šis ziņojums tiks sagatavots un arī mūsu priekšlikumi tiks iekļauti. Pašreizējā posmā nekādu citu komentāru man nav. Paldies! Es arī gribētu um, izteikt dažus komentārus pēc uh, šīm diskusijām. Jūs teicāt, ka šīs ziņojums visticamāk nebūs jauns un sensacionāls, bet uh, es uzskatu, ka cīņa pret spīdzināšanu uh, ir ļoti būtiska, un šeit nevajadzētu likt uzsvaru uz sensacionālām lietām. Visi saka, ka ir jāvēršas pret spīdzināšanu un jādara viss, lai tā notiktu, un tieši tāpēc mums vajadzētu uh, mēģināt atrast visus trūkumus īstenošanā. Nesmu izlasījusi visas detaļas, bet es uzskatu, ka šis ziņojums noteikti palīdzēs Eiropas Savienībai tās darbā, mēģinot apkarot spīdzināšanu startautiskā mērogā. Man ir daži mm, piemēri, ko es gribētu pieminēt. Iespējams, tie nevarētu tikt uzskatīti par grozījumiem. Jūs runājāt, piemēram, par nāves sodu un par konkrētu indīgu vielu izmantošanu uh, spriedumu izpildē. Plašsaziņas līdzekļos uh, pagājušajā nedēļā nāca klajā lieta par Ohio, kur uh, tika izmantots uh, sērums, kas mm, Amerikas Savienotajās valstīs vēl nebija izmēģināts cilvēkiem, tikai uz dzīvniekiem, un ārsti ieteica šīs zāles neizmantot. Neskatoties uz to, uh, šīs serums tika izmantots, un īstenībā šim uh, Eh, cilvēkam nācās mirt lielās mokās, eh, mocīties vairākas minūtes. Uzskatu, ka to varētu pat pielīdzināt spīdzināšanai. Un tika runāts arī par to, eh, vai Eiropas Savienība šeit nav vainīga. Tika runāts par to, ka Eiropas Savienība ir aizliegusi eksportēt vielas, kas agrāk tika izmantotas ASV Uh, nāvisodu izpildē. Mūsu spiediena dēļ uh, šīs zāles ASV vairs netiek pārdotas, un tās nevar tikt izmantot, izmantotas nāvisodu izpildē ASV. Uzskatu, ka mums vajadzētu teikt, ka mm, tas ir Eiropas parlamenta panākums. Tas nozīmē, ka uzņēmums ir analizējis savus izplatīšanas tīklus varēja pierādīt, ka tad, kad aptiekā pārdeva šo vielu cietumam, viņi saņēma attiecīgu paziņojumu, un īsnībā šāda veida eksports vairs netiek pieļauts. Tagad šī veida medikamenti vairs nevar tikt izmantoti nāvis soda izpildē. Uzskatu, ka tas iespējams ir pirmais solis nāvis soda aizliekšanai ASV. Tieši tāpēc mums vajadzētu par to runāt. Es saprotu, ka jūs uh, nevēlaties savā ziņojumā saukt vārdā pārāk daudz valstu. Man nāca prātā uh, tas, kas parādījās Vācijas presē. Uh, Kosovo lietu komiteja ir sagatavojusi ziņojumu par sistemātisku spīdzināšanu, kas tiek pieļauta Basrā, Irākā un ko veic Lielbritānijas spēki pēc militārās intervences. Ziņojums ir tik plašs un detalizēts, ka e, tas ir nācis e, ka tas ir ticis pieminēts arī starptautiskajā krimināltiesā. tiesā un starptautiskā krimināltiesa tagad vēlas šo lietu uh, skatīt un izmeklēt tālāk. Uzskatu, ka šeit arī mēs varam vērot uh, mūsu uh, institūcijas uh, panākumus, un tas iespējams attiecas arī uz jūsu ziņojumu. Šķiet, ka Donska kungs jau pieminēja to, ko teica arī Eiropas ārējās darbības dienesta pārstāvji. Uh, būtu uh, jāturpina atbalstīt spīdzināšanas upuru rehabilitācijas centri. Ir izveidoti tīkli, ir arī lobby Briselē, un šķiet, ka pieprasījums ir patiešām liels gan Eiropas Savienības ietvaros, gan arī ārpus tās. Veronika, kā pēdējā lūdzu. Paldies, eh, priekšsēdētāji. Es gribētu uz, uzreiz eh, pateikties kolēģiem par komentāriem, paldies par remarkām un paldies par to, ko jūs teicāt. Un kā jau arī es teicu, lielākā daļā gadījumu es eh, tiešām piekrītu grozījumiem. Donska kungs 41.51. Eh, grozījumā un ir precīzi formulējis. Es eh, tam visam piekrītu, bet lieta ir tāda, ka vajadzētu to salikt kopā. Un uh, Jūs jau pasvītrojāt, eh, ka vajadzētu definīcijas vai formulējumus sakārtot precīzāk, un eh, es uzskatu, ka kopumā, kopā ar eh, ēnu referentiem strādājot, šeit nebūs nekādas grūtības. Es arī kundze uh, saprotu, ka jūs esat nobažījusies par noteiktām tur, um, daļ, daļām ziņojumā un grozījumiem sieviešu jautājums. Es uh, to dzirdēju un saprotu. Man ir nelielas bažas par uh, Besmakara kungs, jūs piedāvājat ļoti daudz ko svītrot ārā, un nu, tad, kad es uh, vakar es skatījos, un jūs esat kaut ko svītrojis, un tad aizvietojat ar kaut ko, kas jau ir bijis rezultātā, šis paragrāfs ir pazudis, jo, ja jūs esat uh, aizvietojis kaut ko, kas svītrojis, un ielicis kaut ko labāku, tā ir cita lieta, bet ir nav tā, ka lai pavisam pazūd. Uh, Dažkārt es īsti nesapratu, nevarēju saprast, kāpēc tā. No sākuma es domāju, ka varbūt labojums ir labs, bet nesaprotu, ka nepieciešams meklēt citu formulējumu. Nu, katrā ziņā ar asistenti mums bija diskusija par šo konkrēto svītrošanas gadījumu, kas bija tāds neizprotams. Un par to, ko jūs teicāt priekšsēdētājs, ko es uzskatu, un jums ir arī šeit taisnība. Kā ir ar šīm ārkārtīgi konkrētām lietām un jautājumiem? Mūsu diskusijā vai nu preskonferencēs vai arī mēdījos mums ir kaut kas jāilustrē ar piemēriem, un mums ir šīs ilustrācijas, kuras mēs varam sniegt bet ziņojuma kontekstā es labāk gribētu atsaukties uz kaut kādu citu ziņojumu, teiksim, par lab, kāda praksa ir, uz, uz citiem dokumentiem. Uz sistemātiskiem gadījumiem. Es gribētu izvairīties no, eh, no konkrētības, no konkrētā gadījumu izskatīšana šeit ir vispārējais ietvars, un es negribu šo konkrēto detaļu, jo es uzskatu, ka ir jāsasniedz noteikts līdzsvars. Un ja mēs sniedzam piemērus vai kaut ko ilustrējam, tad mēs zaudējam šo līdzsvaru, un tad uh, sanāk kaut kāda cilvēktiesību instrumentalizācija. Es, kā jau teicu, es negribu šo nosaukšanas un kaunināšanas metodi izmantot, jo tādā gadījumā var būt ļoti daudz dažādi gadījumi. Mēs dodam kaut kādas atsauces uz organizācijām, uz institūcijām, kas ir uz kaut kādiem izstrādājumu darbiem, līdzekļiem, un tas ir pareizi. Bet konkrēti ne. Bet runājot par šiem pārdodaviem spīdzināšanas līdzekļiem. Mēs varētu arī citēt kaut vai šos izstrādājumus vai līdzekļus, kas tiek izmantoti tieši kā līdzekļi, palīk līdzekļi eh, spīdzināšanā. Jo tas nebūs tāds konkrēts nosaukšanas gadījums, vienkārši mēs identificējam šo spīdzināšanas veikšanas metodi. Varbūt mēs varētu piestrādāt šādā līmenī, par to varētu padomāt. Paldies! Paldies! Vēlētos jums atgādināt eh, darba kalendāru šim ziņojumam. Tātad jūs tagad strādāsiet pie kompromisu grozījumiem. Un balsojums apetā būs 6. februārī Strasbūrā. Un tālāk ir paredzēts martā to skatīt plenārsēdē. Paldies! Un tagad nākamais darbkārtības punkts, kur ir informācija par jaunumiem saistībā ar neatliekamiem jautājumiem cilvēktiesību jomā no ārējā darbības dienesta. Šeit mēs parasti apskatām dažādas valstis. Un šodien mēs dzirdēsim par situāciju Marokā. No vienas puses tur notiek tāds visapturošs reforma process, ko realizē valdība, kas, eh, kuras rezultātā ir pieņemta jauna konsultācija 2011. gadā bet mēs redzam, ka ir liels problēmas, piemēram, ar eh, plašsaziņas līdzekļu brīvībām, eh, Šeit ir arī konkrēti gadījumi, tā kā mēs vēlētos vairāk dzirdēt no ārējās darbības dienas, tā, kas ir dzirdams par vietēju žurnālistu Alianu Uslu, piemēram. Un, cik es saprotu, notiks arī Marokas apakškomitejā sanāksme asociācijas līgumu ietvaros. Tā tika plānota uz janvāri, taču šķiet, ka tā notiks februārī. Varbūt jūs varētu arī pastāstīt, kādā veidā jūs risināt eh, vārdu brīvības un pulcēšanās eh, un biedrošanās brīvības jautājumus. Cik es saprotu, tad parlamentā priekšsētātāja konference ir vienojusies eh, sūtīt tādu hok delegāciju no AFET grupas uz Rietumu Sahāru. Un mēs tad, kad šī delegācija atgriezīsies, um, varētu kopā noklausīties uh, atskaita ziņojumu par šo mm, vizīti, tā kā ir ļoti būtiski dzirdēt jūsu viedokli. Un mums ir Madām Vahut šeit. Lūdzu, vārds jums. Jā, liels paldies priekšsēdētā labrīt visiem. Kā jūs jau minējāt, tad cilvēku tiesību apakškomiteja sēde notiks 10. februārī. Tā ir viena no apakškomitejām Maraks un Eiropas Savienības asociācijas līguma ietvaros. Uh, Pastāstīšu par galvenajām tēmām, ko mēs izskatīsim, un pēc tam varētu detalizētāk sākt eh, skatīt tos jautājumus, kurus jūs minējāt. Šobrīd mēs konsultējamies ar Maroku, eh, lai varētu eh, vienoties par galīgo darba kārtības variantu un tad nodosim to darba grupai izskatīšanai, lai dalībvalsts varētu izteikt komentārus, Tālāk Rabatā un Brus, Briselē notiek konsultatīvas sanāksmes civilās uh, pilsoniskās sabiedrības ietvaros tematiskās sesijas šajā apakškomitejā tik būs saistīts ar vārdu brīvības jautājumiem, kur mēs detalizētāk citu starpā skatīsim situāciju ar eh, Alio Muzla. Mēs eh, runāsim arī par biedrošanās brīvību, par eh, neaizsargāto personu tiesībām, migrantu sieviešu tiesībām. Kā jūs zināt, tad um, attiecībā uz migrācijas politiku šeit ir jauna attīstības virzība Marakā. Ir diezgan politiski, eh, pozitīva tendence parādīsies attiecībā uz nāves sodiem. Šeit es gribētu norādīt, ka šķiet pagājušajā nedēļā gan parlamentu vairākumu, gan opozīcijas grupas eh, nāca klajā ar eh, likumdošanas projektu priekšlikumu ar mērķi atcelt eh, nāves sodus un aizstāt ar citiem sodu veidiem. Nu, var jau būt, tas ir, to ir lieki atgādināt bet eh, Maroka no 14 līdz 16 gadam būs cilvēktiesība padomē. Tas, eh, protams, ir ļoti pozitīvi, jo mēs varēsim vairāk viņus iesaistīt eh, šajā darbā, kas ir saistīts ar cilvēktiesību jautājumiem. Divi jautājumi, ko vēlējos minēt īpaši attiecībā uz jaunāko notikumu attīstību. Pirmkārt, Lakome galvenā redaktora liktenis. Viņa tiesa bija nozīmēta 23. Eh, februārī, decembri, bet tiks pārcelt uz 18. februāri. Mēs runāsim par šo punktu apakškomitejas laikā. Es ir bijis ļoti aktīva šajā jomā kontaktējoties ar vēstnieku dalībvalstu vārdā, e, tie, kontaktējoties ar e, visaugstākajā līmenī ar tieslietu ministrijas pārstāvjiem, iekšlietu ministrijas pārstāvjiem tā tālāk, ar juridiskajiem ekspertiem, ar tiem, kas strādā ar mēdīju jautājumiem. Un mēdīju likums ir viens no punktiem, par kuru uh, mēs interesējamies īpaši, jo tā ieviešana, īstenošana nevirzās tā, kā tam vajadzētu būt. Decembrī asociācijas padomi formāli nevis apstiprināja, bet uh, pieņēma zināšanai rīcības plānu līdz 2017. gadam Un viena no prioritārajām darbībām šajā plānā bija presa, tātad šī te mēdīju likuma pieņemšana ar noteiktu pieņemšanas kalendāru līdz šī gada beigām. Priekšstādātā jūs minējāt, ka notiek visai ambiciozas reformas saistībā ar jauno konstitūciju, taču īstenošanā ir parādījušās grūtības. Pagājušais gads vispār bija ļoti grūts, ja mēs runājam par valdības arhitektūru Marakā puse gada. Notika tātad tikai izpildītāju vadībā, jo tika mainīta koalīcija. Tātad uh, Eh, notika ievērojamas pārmaiņas un pārstruktūrēšanās otrajā gada pusē, un ir panākts arī ievērojams progress reformu ziņā, arī to reformu ziņā, kas ir saistītas ar cilvēktiesību jautājumiem. Tas būtu viss no mans puses. Paldies, vai būtu jautājumi no deputātiem. Man ir divi. Pagājušajā reizē es atceros, kad mēs runājām par situāciju Marokā Mēdījos daudz tika runāts par to, ka kur kāda meitene tika izvarota un likumā uh, bija tāda norma, ka ja jūs aprecat izvarotāju, tad uh, nav jādodas uh, cietumā. Nu, kā uh, upurim. Nu, jāsaka, ka mūsdienu likumdošanā nu, tas ir nepieņemami, ka vajadzētu aizstāt, up, aizstāvēt upuri nevis eh, pārdarītāju, bet, eh, kā es saprotu, tad parlaments tagad ir nobalsojis par to, lai atsauktu šī panta normas. Šis pants bija numur 475. Bet būs galīgais balsojums apakšnamā. Varbūt jūs varētu komentēt par to tālāk. Kustība, kas saucas, at, viņi, runa, viņi darbojas ar globalizācijas jautājumiem, un viņa, viņi darīja um, man zināmu, ka ir konflikts ar sieviešu tiesību aktīvistiem un tiem, kas piešķir mikrokredītus. Un e, viņi ziņo, ka 11. gadā visā šajā mikrokredītu sistēmā un organizācijā pastāv uh, korupcija. Es redzu, ka jūs mājat ar galvu, tātad zinat, par ko tur ir runa. Taču uh, sievietes koordinators, kas ir šajā grupā, kuras aizstāv šo mikrokredītu organizācijas upurus, Uh, kas nevar samaksāt atpakaļ un tagad ir parādos, viņām tagad draud tiesa darbi un iespēja, ka viņas nokļūsies lodzījumā uz pieciem gadiem. Nākamās tiesas sēdes datums ir 28. janvārs. Vai jūs zināt par to un vai jūs tam sekojat? vai tā ir taisnība, vai tas ir pareizi, kā uh, tiesa ar to visu nodarbojas, vai arī politiskā ietekme ir jūtama. Runājot par 475. pāntu, tas ir otrais punkts, par ko es gribēju runāt, un tas ir tieši tas, ko jūs sacījāt. Proti, pateicoties uh, spiedienam, uh, starptautiskam spiedienam no dažādu asociāciju puses, uh, šīs pants ir atsaukts Par to ir nobalsojusi e, Tieslietu komiteja parlamentā, tagad par to ir jābalso e, plenārsēdē. Un izdariet savu spiedienu tie, kam ir kontakti no parlamenta puses ar Marokas e, parlamentu, jo ir skaidrs, ka šis pāns ir jāatsauc tas šķiet, ka nerada lielas problēmas, un tomēr mums, mēs nedrīkstam zaudēt modrību, un uh, tas ir viens no tādiem konkrētiem punktiem mūsu darba kārtībā attiecībā uz sieviešu tiesībām. Tālāk mikrofinansēšana, mikrokredīti. Tur ir divi cilvēki, vīrietis un sievietes, ka, sieviete, kas vada šo uh, akciju, uh, lai atmaskotu uh, krāpšanu un neatmaksāšanu, jo procentu likmes, uh, ko pieprasa šīs, šie aizdevēji, ir līdz pat 70%. Un jā, šiem abiem cilvēkiem uh, ir izvirzīts nopietnas apsūdzības, un es zinu, ka mēs uh, Novembrī to izskatīsim. Es zinu, ka šī lieta virzās, un paldies, ka jūs to minējāt, un mani kolēģi delegācijā sekos tam, kā tas notiek, vai tiešām notiks tiesas sēde pēc nedēļas, un skatīsimies, kādi būs rezultāti. Paldies, Viržjā kundze, vai jūs vēlētos ko teikt? Ļoti ātri, jo šī tēma, par kuru gribu runāt, ir kaut kas tāds, ko mēs jau šeit dzirdējām. Ja pareizi zinu, tad, tad balsošana par 475. pantu būs šodien Marakešā. Un šeit ir ļoti tāda spēcīga sieviešu, Marokas sieviešu mobilizācija. Un šodien ir paredzēts par to balsot Marokas parlamentā. Tātad tas ir ļoti svarīgs tēmats Un par šiem mikrokredītiem, jā, jau vairāku gadu, vai vairāku mēnešu garumā arī ir noteikta cilvēku mobilizācija, aktivizēšanās, tas ir dēļ minētajiem uzbrukumiem, un arī Eiropas Savienības Mārokas delegācija seko notikuma attīstībai, jo ļoti daudz sievietes ir tiešām kritušas par upuri, un tā ir drāma šīm sievietēm, jo faktiski šeit ir krāpšana. Uh, Un mēs eh, redzam, ka Marokas iestādes neuzskata, ka tas būtu eh, šāds jautājums, kuru vajadzētu cītīgi analizēt un pētīt, jo tagad ļoti daudz šādas sievietes ir tiesas priekšā bet e, šī krāpšana ir kaut kas tāds, ko nevar izturēt vai ciest, un tāpēc e, es gribētu atsaukties uz šo ziņojumu par vārda brīvību, un, un šis e, žurnālists blogeris, kas šobrīd šeit cietumā, es neatceros viņa vārdu, arī šeit ir nepieciešams mobilizēt Eiropas Savienības atbalstu, jo, ja ja Maroka negrib uzlabot situāciju cilvēktiesībā, tad cilvēktiesību jomā, tad arī jāskatās, kā tas var būt, ka joprojām politiski motīvu dēļ žurnālists sēž cietumā. Un šī motivācija, kāpēc viņš ir ieslodzīts, ir saistīts ar, ar pasludināto cīņu par cilvēktiesībām. Tad šeit mēs redzam pretrunu un varut kundze. Es gribēju tikai precizēt, tad, kad mēs runājam par Ali Anūzu, lai jūs runājat par šo žurnālistu, viņam šobrīd ir provizoriski atbrīvos, vienkārši gribēju precizēt šo te pagaidu atbrīvošanu viņam piemērot. Ok, so then thank you and also... Labi. Paldies, ka ieradāties, ir ļoti eh, labi, ka tas notiek. Eh, varbūt tas nav ļoti apjomīgs jautājums, un tomēr mums ir jaunākā informācija. Un eh, par Ēģiptu un Tunisiju mēs dzirdēsim vēlāk šodienas pēcpusdienā, un tagad es domāju, ka mēs varam nobeigt rīta sesiju. Mēs sāksim pēc, atsāksim pēcpusdienā. Uh, ar ES eh, e Krievijas cilvēktiesību dialogu aiz slēgtām durvīm un būs četros eh, būs uzklausīšana par cilvēktiesību situāciju eh, Krievijā. Un tagad paplašinātais birojas pulksten 11.